Un tagad saskaņā ar darba kārtību. Nākamais ziņojums eh, balsošanā ir Maķie ziņojums par Eiropas eh, Policijas akadēmijas budžetu. Maķie kundze, jums tiek dots vārds. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. E, ņemot vērā vienbalsīgo balsojumu budžeta kontrolas komitejā, ziņojums, e, kas iesniegts ir šodien, ir ārkārtīgi būtisks mūsu institūcijai. Iesākumā es gribu uzteikt profesionālismu un, pūli, e, un pūliņus no citu regulēšanas autoritāšu puses, un to mēs nedrīkstam tāpēc mums ir jāturpina uzturēt Eiropas policijas akadēmijas labā reputācija un ir jānoraida 2008. gada budžeta izpilde mums zināmajos apstākļos. Parlaments nevar pieņemt bijušā direktora eh, rupjos pārkāpumus un nevar pieņemt to, ka administrācijas padome nav īstenojusi savas atbildības eh, to ietvaros. Un visbeidzot, lai gan policija kopš 2000, eh, akadēmijas saska, kolēģija saskaras ar lielām grūtībām kopš 2006. gada, nav pieļaujams, ka eh, kolēģijai būtu nepieciešami deviņi gadi, lai varētu sasniegt labas administrācijas līmeni. Noslēgumā es gribu pateikties ēnu referentiem par darbu pie šī dosie. Paldies! Ευχαριστώ πολύ. Paldies! Uh, Liekam uz balsojumu ziņojumu kopumā, tas ir personāls balsojums. Pēras Fufurijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu balsu vairākumu komisijas priekšlikums tiek pieņemts. Apsveicam Matiekundzi. Nākamais ziņojums ir rezolūcijas priekšlikums otrais grozījums par, par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums. E, pārbaudām elektroniski. Ceturtais grozījums. Πέρας οφορίας. Beidzam balsot. Εγκρίνεται με μια σημαντική. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais par. Pret atturas noraidīts. Sastais par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas e, pārbaudām elektroniski. Astoto grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu vairākumu. Septītais grozījums par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Septīto grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un galīgais balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam autoru. Nākamais jautājums ir Fajons ziņojums trešās valsts, kur pilsoņiem šķērsojo dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām. Fajons kundz vēlas izteikties. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ja kolēģi neiebilst, šis ir ļoti svarīgs balsojums, un tāpēc es aicinu jūs eh, spēcīgi atbalstīt eh, bezvīzu režīmu attiecībā uz Bosnijas un Hercegovinas un Albānijas pilsoņiem. Viņi to ir pelnījuši, un Es vēlētos uh, viesložā sveikt uh, Besnijas un Hercegovins uh, pārstāvi un arī um, Albānijas pārstāvi. Viņi noteikti nos, nodos šīs labās ziņas no mūsu parlamenta puses. Paldies! Είναι με ονομα... μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Tas būs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam Fajons kundzi un apsveicam arī abas valstis. Saskaņā ar mūsu darba kārtību mēs tagad par, balsosim par sešiem rezolūciju priekšlikumiem par nespēju nodrošināt cilvēktiesību un tiesiskumu aizsardzību Kongo Demokrātiskajā republikā. Vispirms balsosim par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu. Pirmais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur divi. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Tagad balsosim par pieciem rezolūcijas priekšlikumiem par pasaules dienu pret nāvis sodu. Balsosim par kopīgu rezolūcijas priekšlikumu. Mums ir jābalso vispirms par otro uh, punktu. Tas ir pašnā balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Ceturtais punkts - personāla balsojums. Tātad otrais eh, balsojums pār, otrais grozījums pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk ceturtais punkts. Šķiet, ka kolēģis vēlas izteikties, lūdzu. Kāds vēlējās izteikties? Nē, tas bija tikai komentārs. Labi, tādā gadījumā turpinam. Ir ierosināts sadalīt ceturto punktu divās daļās. Tātad formulējums netiek mainīts, tikai mēs sadalām to divās daļās. Vai kāds pret to iebilst? Ļoti labi, neviens neiebilst. Tādā gadījumā mēs balsojam par visu ceturto punktu, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar ievērojumu balsu pārsvaru. Apsveicam autors. Un tagad saskaņā ar mūsu darba kārtību mēs balsosim par rezolūcijas priekšlikumu Eiropas Savienības rīcība naftas izpētes un iegūs jomā Eiropā. Septītais punkts. Nikolēns kungs vēlas iesniegt uh, mutisku grozījumu par šo punktu. Lūdzu, jums vārds. Seven... Šis uh, septītais punkts uh, aicina pārskatīt Eiropas uh, Savienības kapacitāti, kā mēs nekvajoties rieģējumu uz dažādām avārijām. Otrajā daļā ir īpaša atsauce uz arktisko zonu. Šis mutiskais grozījums ir papildinājums otrajai daļai, un te ir runa par to, ka vidusjūras, Baltijas un uh, Ziemeļjūras reģioni ir jāņem vērā. Tātad tas bija mutiskais grozījums, vai kāds iebilst par to? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā mēs tagad varam balsot pa daļām ar šo Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņem, pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Devītais punkts, kas par pret atturās pieņemts. Desmitais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturās pieņemts. 12. punkts. Atsevišķs balsojums. Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 13. punkts. Kas par pret atturās pieņemts. 15. divas daļas. Pirmā daļa par pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās pieņemts. Landsbērģkungs piedāvā mutisku grozījumu 16. punktā. Landsbērģkungs, jums vārds. Priekšēdētāja kungs, godāmie kolēģi, es vēlētos šeit eh, iekļaut nelielu skaidrojumu par sadarbību, lai izvairītos no tulkošanas neskaidrībām, ja ir runa par trešo valstu iesaisti. Tātad te ir runa par sadarbību Te mēs ieliekam Eiropas Savienību un trešās valstis. Vai kādam ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Acīm redzot, nē, tādā gadījumā mēs balsojam pat 16. punktu ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 17. punkts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to otrais grozījums atkrīt. 21. punkts divās daļās. Pirmā daļa kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Trešais grozījums. Nē, pārbaudīsim elektroniski otro daļu 22. punktā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturās Noraidīts. Tagad galīgais balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Cienījamie kolēģi, mums izdevās balsot diezgan ātri. Mirklīt uzgaidiet, mums vēl ir daži punkti, par kuriem jābalso. Tas neaizņems īpaši daudz laika, bet tagad mums ir jāorganizē neliels pārtraukums balsošanā, jo būs svinīgā sēde. Priekšsēdētāji gribēja darīt zināmu, ka man balsošanas iekārta nedarbojās un lai man balss tiku ieskaitīta. Sonika kungs. Jako, jako sprawozdawca chciałem podziękować za to głosowanie. Na celu miało ono. Es vēlētos, es vēlētos jums pateikties par eh, šo balsojumu. Mūsu mērķis bija uh, Eh, nodrošināt kopā ar Eiropas komisiju visaugstākos iespējamos standārtus naftas iekuvē Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā es vēlētos arī izteikt eh, līdzjūtību kolēģiem no Ungārijas saistībā ar eh, rūpniecisko katastrofu, kas ir notikusi Ungārijā. Es uzskatu, ka arī šeit mums vajadzētu piemērot visaugstākos standartus attiecībā uz rīcību ar bīstamām vielām.